Balsojums notiks rīt pulksten 12.30, nākamā sēde rīt, eh, otrdien 2005. oktobrī no 9 līdz 15 un no, eh, no 15 līdz 21 darba kārtība ir pieejama parlamenta īmekļu vietnē un pirms mēs eh, Beidzam e, šo sēdi, vēlam, e, vēlamies pateikties e, tūkiem par viņu elastīgumu sēdi. Mēs tagad pārtraucam. Paldies!